jūs nostāties mūsu pusē un pieprasīt reglamentu maiņu. Man, Mana kungs, es saprotu jūs sāpi. Un šobrīd es nevarēju uzdot vairāk iespējams izteikties tik ļoti nozīmīgā jautājumā. Bet jums arī taisnība, ka tas pareizi būtu tad jākur, jākuriģē arī reglaments un procedūras. Bet uh, es no savas puses tomēr gribu norādīt, ja visi deputāti būtu apzinīgi ievērojuši piedāvāto runas laiku, tad arī būtu vairākiem iespēja bijusi izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Bet, nu, jūsu komentāri ir, ir atzīmēti. Tālāk balsojums. Septiņi rezolūcijas priekšlikumi par leģisko brīvību Pakistānā. Un Pasaulkungs vēlas izteikt mocko krosījumu par 13. punktu. Priekšstādātais kundze, mūsu kolēģi ļoti labi strādājuši, lai panāktu rezolūciju, par ko esam vienojušies starptautiskām grupām, bet 13. punktā ir izveidots tās teksts, kas šobrīd ir mal, mul, mulsinošs un kas īstenībā neko nenozīmē. Tīdz ar to ierosināšu jaunu formulējumu. Tas būtu šāds is concerned about the possible misuse of the combating defamation of religion campaign at the UN, stress, stressing the Council conclusions of 16th November 2009. Also eine Straf... Līdz ar to, kas tikai spēcīgāk formulē situāciju. Un es aicinātu atbalstīt šo jauno formulējumu. Paldies, pasalkungs. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Šeit, ka nav. Labi, tad tāds tiek piedāvāts. Balsosim par mutisko grozījumu. Kas pār? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par B apsvērumu divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par otro daļu B apsvērumam, lūdzu. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Romiešu piektais apsvērums. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. Tālāk kopējais rezolūcijas priekšlikums kopumā. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Tālāk balsojums par sešām rezolūcijas priekšlikumiem par stāvokli taizemēm. Ceturtais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 5 par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas. Mm, pārbaudīsim elektroniski par sesto grozījumu elektroniski lūdzu. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur viens par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts Noraidīts. Apsvērums A divās daļās. Pirmā daļa pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas. Noraidīts. Grozījums numur 3 par pret atturēs noraidīts. Tālāk kopējais rezolūcijas priekšlikums kopumā, kas par pret atturēs pieņemts. Tālāk septiņi rezolūcijas priekšlikumi par Birmu. Nav nekādu grozījumu. Balsojums par kopējo rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies visiem autoriem, kas sagatavoja rezolūcijas priekšlikumus Sēdes protokols tiks izdalīts parlamentam, lai tas tiktu apstiprināts nākošā sanāksmes sākumā. Ja bez iebildumiem līdz ar to, tad šīs trīs rezolūcijas ir pieņemts. Paldies! Un viss tiks atspoguļots arī protokolos. Ses